Vieta līdz ar to ir brīva Eiropas parlamentā. Um, Envi komiteja ir iesniegusi labojumu Eiropas parlamenta pieņemtajā tekstā saskaņā ar eh, reglamenta 231. pantu. Eh, šis labojums tiks uzskatīts par pieņemtu, ja 24 stundas pēc šī paziņojuma neviena politiskā grupa netiks, ne, neiesniegs eh, nekādus iebildumus. Un tas viss tiks publiskots plenārs, plenārs esijas mājas lapā.